Tas būs tad pirmais lēmums tātad. Šodien pēcpusdienā aptuveni 17.30 mēs diskutējam šo jautājumu pirmo reizi. Lūdzu. Jā, es vēlētos no savas puses ierosināt, ja kāds nevar būt vienkārši kāds no pārstāvniecības, Izraels pārstāvniecības, tam jābūt ir vēstniekam. Nav pieņemams, ka Izraels misija nosūtītu uz parlamentu kādu zemaranga diplomātu. Paldies! Jā, gribēju precizēt. Pirmkārt, mēs vienojamies par to, ka diskusijas taču šodien notiek. Ļoti labi, tagad tas ir pirmais solis. Tātad 17.30 šodien mēs par to vienojamies. Otrkārt tagad. Mēs zinām, kas var atnākt. Tātad astoņas kundze nav iespējams viņai ierasties. Mēs tātad visi varam vienoties, ka aicināsim um, uh, tiecīgu kaps pārstāvi, um, padomas pārstāvi, lai ierastos uz mūsu sarunām. Neviens neiebilst, ļoti labi, tāds lēmums arī pieņemts. Labi, esam tā nolēmuši. Tad aicināsim padomus pārstāvi, tālāk aicināsim Izraels pārstāvniecību nosūtīt um, savu pārstāvi. Kolēģis norādīja, ka nebūtu pieņemami, ja, ja būtu vēl, ne, ne, vajag un kungs tādu uzsvērjā, ka tieši tā ir jābūt vēstniekam, nevis kādam. Tikai un vienīgi vēstnieks ir tas, ko mēs aicinām tad. Tātad jautājums ir par to, ko jūs sakāt šai sakarā. Priekšsādātāja kungs, es uzskatu, ka būtu pareizi tiešām kolēģis pareizi norāda. Nevis kāds pārstāvis no pārstāvniecības, bet tiešām, ka tam ir jābūt, un mums kā komitejai ir jāuzsver, ka tam ir jābūt ka mēs tomēr nevaram, protams, viņam nodiktēt šos jautājumus, un mums jāpieņem vai nu no arī padomnieka līmenis, vai arī pilnvaroties lietvedis. Salafrankas kungs, priekšsādātāji, mums tiešām mm, ņemot vērā situācijas nopietnību, nu, manuprāt, tam ir jābūt vēstniekam Mums ir jābūt kādam, kurš spēj runāt valdības vārdā. Savādāk priekšsādātāji, ja vēstnieks nav gatavs ierasties, tad mums arī varbūt, ka nebūtu ar viņiem liederīgi satikties. Svobodas kungas priekšlikums man ir pieņemams, un tiešām mums ir jāprecizē vēl tālāk šī situācija. Cens kundze tālāk, lūdzu. Jā, par tikšanos ar vēstnieku. Tik tiešām ir svarīgi tikties ar pašu vēstnieku. Ņemot vērā to, kas ir noticis iepriekšējās nedēļās pirms šī te misija devās, delegācija devās uz vizīti Izrēlā un Palestīnā, un es domāju, mums noteikti ir jāuzklaus tieši vēstnieks personīgi. Ultimo intervento su questo punto l'onorevole Chrysler Dörfleck. Äh, danke schön, Herr Vorsitzender. Ich war auch Mitglied der Delegation in Israel. Wir hatten auch ein Gespräch mit dem stellvertretenden Außenminister Ayalon. Das muss man noch mal Izrēlā mums bija arī sarunas ar ārlietu ministru vietnieku, un toreiz pēc tam skaidri atklājās, ka šīs um, Izraels vēstnieka rīcība um, īsti neatbild tam, ko mēs sagaidījām Um, dodoties šajā augstajā misijā. Un līdz ar to mm, šoreiz būtu jāuzsver, ka tam ir jābūt Izraels vēstniekam. Un man ir tiemžēl jāsaka nosaukumu nožēla par to, ka komitejas priekšsēdētājs Albertīnī šeit nav klāt, jo mums vajadzētu arī atsaukties uz iepriekšējo pieredzi. Tālāk mums ir paredzēts uh, pieņemšana ar Irānas ārlietu ministru uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieņemami šoreiz, iepriekš ja rīkot šādu pieņemšanu. Godāti kolēģi, godīgi sakot, man likās, ka man tiešām nav jau arī citu kandidatu. Tam, protams, jābūt vēstniekam. Tātad savēl kaut kopā. 17.30 paredzēts diskusijas Pēc balsošanas mm, tātad izskatīsim gāzes jautājumu. Uzaicināsim pārstāvis no padomas, kops un Izraels pārstāvniecības vēstnieku. Lūk, tā esam nolēmuši. Viss punkts šis iznāca. Labi. Un ja nav citu iebildumu pret iepriekšējais sēdes protokolu 8. maijā, 14. 7. maijā, lūdzu ir iebildumi. Priekšsēdētāji, es, nelūd, es nevēlos izteikties par protokoliem, bet es vēlētos izteikties par priekšlikumu attiecībā uz procedūru. Šis priekšlikums ir ticis iesniegts. Es vairākas reizes mēģināju vērst jūsu uzmanību uz to, ka vēlos runāt, bet acīm redzot, jūs nepamanījāt. Es vēlējos runāt kā referents par Albānijas jautājumu, man nav iebildumi pret to, ka balsojums un diskusijas par šo jautājumu tiek atceltas uz vēlāku laiku, jo mēs vēlamies redzēt, kā situācija attīstīsies. Bet es īsti neesmu sapratis, vai mēs tad pieņēmām šo lēmumu par šī jautājuma izskatīšanas atlikšanu uz vēlāku laiku vai nē, jo es tomēr vēlētos zināt, vai man būs jūs jāiepazīstina ar šo ziņojumu vai nē. Tātad es gribēju vēlreiz teikt, ka es piekrītu Svobodas kungam par šo balsojumu, un es ceru, ka situācija tik tiešām attīstīsies labvēlīgi un pozitīvi, bet es vēlētos zināt, vai man būtu jāiepazīstina ar šo ziņojumu vai nē. Tātad sākotnēji mēs bijām paredzējuši izskatīt jautājumu uh, šodien, un Gal galā mēs arī izskatīsim jautājumu šodien, un jums būs iespēja izteikties par šo jautājumu. Un pēc tam arī kopīgi vienosimies par to, kāda būs mūsu procedūra. Tātad protokols varam uzskatīt par pieņemtiem. Un tagad izskatīsim rezolūcijas priekšlikumu par uh, priekšlikumu rezolūcijai par Eiropas integrācijas procesu Albānijā. Šī ir otrā reize, kad mēs runājam par šo jautājumu, un līdz ar to šodien runāsim par grozījumiem. Tāda ir 114, un mūsu referents ir Šunts Kungs. Ņemot vērā to, ka mēs balsosim par jautājumu šo pēcpusdienu, ar ēnu referentu piekrišanu referents ir nācis klajā ar deviņiem priekšlikumiem par kompromisu grozījumiem. Līdz ar to dosim vārdu referentam, lai viņš mums paskaidrot savu nostāju un mēs kopīgi varētu diskutēt par šo punktu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, es negrasos īpaši kavēties pie paša rezolūcijas priekšlikuma teksta. Pēc mūsu pirmās viedokļa apmaiņas mēs sazinājāmies ar ēnu referentiem no citām grupām un kopīgi pavisam nopietni centāmies izstrādāt kompromisu. Es par to pateicos kolēģiem, jo pateicoties sadarbībai mums ir izdevies sagatavot kompromisu grozījumus. Un līdz ar to mums ir izdevies samazināt grozījumu skaitu. Tā kā mums izdevās vienoties par kompromisu grozījumiem, tad, manuprāt, mēs esam vienojušies arī par rezolūcijas saturu, bet, nu, to droši vien redzēsim tad, kad balsosim par šo punktu. Jāsaka, ka ir ļoti maz tādu punktu, kuros mūsu domas vēl dalās. Es gribētu pieminēt divus, trīs jautājumus, kas attiecas uz pašreizējo situāciju. Un vispirms tātad ir viens svarīgs punkts šajā priekšlikumā, kas ir ļoti svarīgs arī Albānijas eh, iestāja Eiropas Savienībā. Proti, tā ir pašreizējā eh, politiskā situācija kas, jāsaka, ir nonākusi tādā zināmā strupceļā. Nu, šobrīd gan situācija attīstās pozitīvi. Opozīcija ir atgriezusies parlamentā, bet vēl ir jānogaida, lai izdarītu secinājums pēc uh, vēlēšanām, kas notika nu jau pirms gada. Mēs ceram, ka Abaņam izdosies atrisināt šo situāciju, bet pagaidām, tā kā, lai arī opozīcija ir atgriezusies parlamentā, tomēr joprojām vēl ir vērojams politiskais strupceļš, un šī te politiskā situācija ir ļoti nestabila. Tas būtu pirmais jautājums, uz kuru es vēlēju, vēr, vēlējos vērst jūsu uzmanību. Otrs jautājums ir saistīts ar vīzu problēmu. Cik man zināms, tad komisija ir pieņēmusi priekšlikumu 27. maijā, un tā grasās nākt klajā ar jaunu pozitīvu novērtējumu attiecībā uz Albāniju un Bosniju un Hercegovinu. Ja tas tik tiešām tā ir, un man šķiet, ka tas tā ir, tad mēs varam apsveikt komisijas iniciatīvu, un es domāju, ka mums savā priekšlikumā būtu arī jāpasaka, ka mēs piekrītam šiem principam, saskaņā ar kuru Albānijas pilsoņiem ir tiesības uz brīvu pārvietošanos. par spīti tam, ka šī te politiskā situācija ir nonākusi strupceļā, kā jau es to skaidroju pirms brīža. Tālāk, kas attiec uz pārējo rezolūcijas priekšlikumu tekstu, nekas daudz man arī vairāk nav sakāms, tātad mums ir kompromisa grozījumi. Mēs noteikti vēl diskutēsim par šiem grozījumiem. Un noslēgumā es vēlētos vien teikt, ka savā priekšlikumā mums būtu jāatstāja šī te integrācijas perspektīva visām Balkānu valstīm mums ir jācenšas rosināt šīs valstis, īstenot nepieciešamās reformas savu pilsoņu labā un arī, lai nodrošinātu mieru un drošību reģionā. Tāda ir galvenā vadlīnija manā rezolūcijas priekšlikumā un arī kompromisa priekšlikumā. Vēlreiz pateicos ēnu referentiem un sekretariātam. Paldies! Paldies!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 Es nezinu. Es uzskatu, ka um, mēs uh, esam pie, pievērsuši pietiekami daudz uzmanības arī jautājumiem par izglītību. Es domāju, ka šajā reģionā tā ir ļoti svarīga tematika. Te galvenokārt ir arī um, runa par uh, dažādām izglītības programmām. Ir svarīgi nodrošināt, lai iedzīvotāji tajās varētu pieņemt uh, varētu arī piedalīties. Ir vajadzīgas tādas valsts aģentūras, kas varētu vest sarunas par šiem jautājumiem. Es e, domāju, ka mums vajadzētu likt šādus galvenos punktus e, šajā ziņojumā. Es uzskatu, ka šis ziņojums tā pašreizējā formā arī pēc vienošanās ar Albāniju īpaši nemainīsies. Iespējams, mēs varētu šeit izlaist pāris uh, rindkopas, kur vienkārši būtu iekļauti nepareizi fakti, ņemot vērā pašreizēju situāciju. Taču, ja mēs paskatāmies uz Albāniju, es uzskatu, ka mums vajadzētu domāt arī par faktiem. Mēs nedrīkstētu izturēties pret Albāniju savādāk kā pret uh, visām pārējām zemēm. Es uzskatu, ka Albānijas situācija jau 20 mm, gadus nav mainījusies. Es nevēlētos šeit izrādīt kaut kādas priekšrocības kādai no partijām. Galu galā mēs uzskatām, ka šai valstī vajadzētu būt demokrātiskai, un mēs vienmēr to esam arī skaidri pauduši. Mēs nedrīkstētu uzklausīt pārmetumus, ka mēs izturamies labvēlīgi pret kādu no partijām. Es uzskatu, ka pašreizējā situācija nav tāda, kas atbilstu demokrātiskai. Protams, ka Albānijā ir vēlēšanu likums. Pirms diviem gadiem opozīcijas partija, uh, kuru arvien vada tas pats līderis, un arī uh, parlamentu vairākuma partija, kura arī vēl arvien ir uh, tas pats līderis vēlēšanām. Šīs vēlēšanas bija pirmās, un es varu to patiešām apgalvot, kas ir bijušas vislabākās, kas atbilda normālajiem um, starptautiskajiem vēlēšanu standartiem. Arī vēlēšanu novērotāji neizteica nekādus iebildumus pret šīm vēlēšanām. Šie iebildumi pret vēlēšanām radās tikai pēc tam, kad tika izveidota valdība, um, kurā piedalījās arī kāda cita sociālistiska partija. Es uzskatu, ka ir patiešām izcili, ka eh, šādā valstī kā Albānija, kur demokrātiskās tradīcijas vēl nav eh, tik iedibinātas kā citās valstīs, ka tur spēja apvienoties divas eh, pretējas puses, lai varētu virzīties uz Eiropas integrāciju. Taču Pēc tam ir jāatcerās, ka līdz pat martam šīs partijas nepiedalījās parlamentā. Lai nepazaudētu savus mandātus, viņi nedaudz strādāja, taču šis darbs nebija regulārs. Tāpat arī tika izsludināts bada streiks. Mēs jautājam, kāpēc? Ja opozīcijas eh, pārtija ir konstatējusi kļūdu vēlēšanu procesā, tad tai ir jāvēršas pie vēlēšanu komisijas vai arī pie konstitucionālās tiesas taču tā nevar gaidīt no valdības vai no parlamenta, ka pēkšņi tiks atvērtas kādas vēlēšana urnas. Nekas tam līdzīgs nenotiek nevienā valstī. Mēs nedrīkstam kaut ko tādu atbalstīt. Ir jāpieturas pie vēlēšanu likuma, ir jāievēro konstitūcija, un ja opozīcijai ir iespēja kaut ko tam līdzīgu atrast, kas konstatēt šādas kļūdas, tad tai vajadzētu vērsties pie tiesas. Es uzskatu, ka tā ir vienīgā reālā un pat pareizā iespēja. Es eh, nevaru akceptēt to, ka kāda no politiskajām grupām šajā parlamentā akceptē kaut ko tādu, kas runā pretī kādas valsts tradīcijām. Mēs nedrīkstam pieļaut, eh, lai tiktu pārkāpta šīs valsts konstitūcija. Lai mēs palīdzētu valdībai, mums vajadzētu domāt par iespējām izdarīt izmaiņas vēlēšanu likumā vai arī izmainīt eh, parlamenta darba tradīcijas. To vajadzētu darīt eh, pirms sanākamajām vēlēšanām, pašvaldību vēlēšanām. Taču es nedomāju, ka mums vajadzētu runāt tikai un vienīgi par vienu pusi. Mums vajadzētu ņemt vērā faktus, un uh, fakti ir tādi, kādus es tos aprakstīju. Tieši tāpēc es gribētu aicināt, uh, lai visi kolēģi uh, censtos uh, pārliecināt uh, partijas, ka ir jārada jauni vēlēšanu likumi. Mēs nedrīkstētu atgriezties pagātnē. Es vēlētos aicināt, uh, lai opozīcija piedalītos parlamenta darbā. Jo likumus parlamentā var pieņemt tikai ar lielu vairākumu. Ja sociālsietur nepiedalās, tad uh, nevar pieņemt tādus likumus, kas ir ļoti svarīgi Eiropas integrācijas procesiem. Paldies, vārds Svobodas kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms es vēlētos pateikties referentām par viņa darbu un par viņa ziņojumu. Es vēlētos pateikties arī eh, Pakas eh, kundzei, kas um, izteicās par svarīgākajiem, kritiskākajiem punktiem uh, kas ir saistīti ar Albāniju. Albānija, protams, ir panākusi lielu progresu, to vajadzētu atzīt, bet mēs vēlamies, lai šis progress turpinātos. Mēs vēlamies, lai būtu iekšējs miers šajā valstī, lai tiktu nodrošināta arī nu, vīzu liberalizācija, kas ir svarīga Eiropas integrācijas procesiem. Tāpat eh, mūs ļoti interesē Albānijas progress Un eh, tieši tāpēc ir svarīgi panākt vienprātību. Ir ļoti labi arī, ka referents ir gatavs atlikt eh, balsojumu, taču jebkurā gadījumā es uzskatu, ka pirms eh, vasaras atvaļinājuma mums vajadzētu nobalsot par šo ziņojumu. Jūlija plenārsēde tāpēc būtu pēdējais termiņš, kad mēs varētu balsot. Es piekrītu arī Pakas kundzes pēdējiem komentāriem taču es negribētu šeit eh, kādam uzvelt vainu. Galu galā vispār nav nekādas vainas. Ir eh, likumīgi ievēlēta valdība, arī opozīcija ir atzinusi, ka šī valdība ir eh, legāla, leģitīma un šeit neko vairs nevar mainīt. Taču, protams, ir iespējami arī uzlabojumi, tīpaši vēlēšanu likumos. Un tagad ir jautājums par to, kādus pasākumus vajadzētu veikt, lai šādu uz, šādus uzlabojumus varētu ieviest. Mēs, eh, kā sociāldemokrātija un, un arī tautas partija, esam signalizējuši, ka ir jāpanāk risinājums. Ir jā, jāvada sarunas starp premjeru un opozīcijas eh, partijas vadītāju. Kaut kas jau ir panākts, Tiek runāts arī par specializētas komitejas izveidi parlamentā, kur arī opozīcija varētu piedalīties, taču mandāts eh, šai komitejai vēl nav sagatavots, un es ceru, ka tiks panākta šāda vienošanās. Bet eh, vēlreiz ir jāatkārto, ka šeit nav runa par vēlēšanu rezultātu mainīšanu, te ir runa par uh, grozījumiem vēlēšanu likumos, kas uh, tiktu piemēroti turpmākajās vēlēšanās. Es uzskatu, ka mēs visi, pakas kundze un arī pārējie, kas jau gadiem ilgi seko līdzi šiem procesiem, ļoti labi apzināmies, ka neesam vēl pietiekami daudz paveikuši, lai, san, lai panāktu vienprātību. Bet, protams, ka var atzīt to, ka pēdējās vēlēšanas Albānijā bija daudz labākas par visām iepriekšējām. Bet, protams, ka ir vēl iespējams progress. Kā jau es teicu, es gribētu pateikties referentām par um, iespēju atlikt balsojumu, bet jebkurā gadījumā pēdējais termiņš ir um, jūlijas. Mēs uh, ceram, ka līdz tam mēs arī mm, panāksim vienprātību mūsu vidū. Galu galā tas ir mūsu pienākums tā rīkoties. Mums ir jāpanāk, lai opozīcija darbotos parlamentā, un šeit ir uh, jādomā par visu iesaistīto labumu. Tie ir uh, jādara viss iespējamais, lai mēs varētu palīdzēt Albānijai. Protams, mēs vēlamies arī panākt uh, vīzu režīmu liberalizāciju. Mums patiešām ir jādara viss iespējamais, lai mēs varētu to panākt. Paldies! Grazie, kolēģa Svoboda. Paldies! Tagad vārds Argentīni kungam, un pēc tam Kačēņa kungam. Sargentīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji. Sāksim ar labām ziņām. Tātad opozīcija ir atgriezusies parlamentā, un komisija ir pieņēmusi savu lēmumu par vīzu režīmu atvieglošanu. Tātad tās ir labās ziņas. Tālāk, kas attiecas uz Eiropas parlamenta delegāciju kuras mērķis ir veicināt mieru Albānijas. Domāju, arī tā ir lieliska iniciatīva. Bet es tomēr domāju, ka mums būtu jānogaida, mums nevajadzētu balsot par šo ziņojumu, šo, šo dokumentu šo pēcpusdienu. Tas, kas būtu svarīgi, un to jau pieminēja arī mūsu kolēģis, ka būtu jābalso pirms vasaras brīvdienām, jo tas būtu spēcīgs signāls, kur mēs dotu. Tāpēc, lai Albānijas pilsoņi varētu rēķināties ar to, ka sākot no rudens viņi varētu brīvi pārvietoties. Tālāk, kas attiec uz piekto kompromisu, sākotnēji 18. grozījumu ir teikums, kas zaļajiem īpaši nepatīk, proti par to, ka ir jāpievērš uzmanība visām etniskajām un valodu minoritātēm. Tas, kas ir atrodams otrās rindkopas beigās. Mūsuprāt, tas ir pretrunā ar brīvu pašidentificēšanos, proti katram ir tiesības brīvi izraudzīties, pie kuras minoritātes eh, viņš vai viņa piedara. Tāpēc es vēlētos aicināt referentu pārdomāt šo pēdējo teikumu, un es domāju, ka mūsu rīcībā noteikti ir daudz eh, laika, lai vēl apspriež šo jautājumu, jo daudzi ir par to, ka mums nevajadzētu balsot šo pēcpusdienu, bet vajadzētu atlikt uz vēlāku laiku. Es ļoti priecājos par to, kādā veidā referents ir pievērsies šiem jautājumiem, un es priecājos arī par kompromisu grozījumiem. Paldies! Paldies, un tagad Alda grupas vārdā Kačinkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Es piekrītu kolēģiem, kas uzskata, ka šis nav īstais brīdis šodien, lai balsotu. Bet es tomēr domāju, ka mums ir jādiskutē par šo jautājumu tik līdz Eiropas parlamenta delegācija ir atgriezusies. Visi gaida pozitīvu notikumu attīstību, un mums noteikti tas, tāda ir jāapsveic, ja tā parādās. Es vēlētos uh, apsveikt Čundis kungu ar lieliski paveikto darbu pie priekšlikuma rezolūcija par Eiropas integrācijas procesu Albānijā. Es priecājos par to, ka ir atsācies dialogs starp valdību un opozīcijas pārstāvjiem un par to, ka 90 dienu bada streiks ir ticis pārtraukts 20. maijā. Uh, Eiropas eh, pārstāvi noteikti ir veicinājuši to, ka eh, politiskais strupceļš eh, tiek atrisināts. Lai arī pagaidām vēl šī situācija nav atrisināta, tas tom, šī situācija tomēr ir parā, parādījis to, ka ir nepieciešams dialogs un ka tas ir vienīgais demokrātisks politiskās procedūras veids, un es vēlētos arī uzsvērt, ka bez dialogu un pilnīgi, pilnīgas visu politisko spēku iesaistīšanās parlamentā uh, Albānija nevarēs īstenot progresu ceļā uz iestāšanos Eiropas Savienībā. Tāpēc arī pašreizējie centieni būtu jāturpina. Albānijas jaunajai demokrātijai ir jāpierāda gan saviem iedzīvotājiem, gan Eiropas partneriem par to, ka tā ir spējīga pārvarēt milzīgas politiskās problēmas. Visām Albānijas politiskajām eh, partijām ir jāaizmirst par a, savām sastarpējām atšķirībām šajā pašreizajā konfliktā, jo tikai tādā veidā integrācijas process var pilnībā turpināties. Tam ir jānotiek pavisam drīz, un tam ir jānotiek tā, lai institūcijas Albānijā varētu turpināt savu parasto darbu. Paldies! Bene, grazie, kolega Kāčin, ci sono 5. Paldies Kāčin kungam! Pieci deputāti ir pieteikušies, lai izteiktos par šo jautājumu. Es gribētu aicināt visus izteikties pavisam īsi, jo mums vēl ļoti daudz punktu darba kārtībā. Severinkungs. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien eh, Rezolūcijas priekšlikums ir par Eiropas integrācijas procesu Albānijā, un tas ir ļoti svarīgs mērķis gan Albānijai, gan mums pašiem. Taču mums ir pavisam skaidri jāpasaka, kādi ir mūsu nodomi un priekšnoteikumi, lai Albānija varētu veikt šo integrācijas procesu. Lēmums par balsojumu atlikšanu nav tikai procedurāls jautājums, un tie Albānijas kolēģi, kuri šobrīd seko mūsu darbam, viņiem ir jāsaprot, ka tas ir politisks lēmums, un tas ir politisks signāls, kur mēs eh, viņiem dodam, proti par to, tikmēr kamēr politiskie spēlētāji valstī nav spējīgi uzsākt pozitīvu, konstruktīvu, racionālu dialogu, eh, tikmēr ir apdraudēta šīs valsts iespējamā integrācija Eiropas Savienībā. Mums nevajadzētu aizstāt tiesnešus kompetentās tiesās, bet mums no otras puses būtu jāpasaka, ka jau gadiem ilgi uh, visas vēlēšanas Albānijā beidzas ar tādām pašām krīzēm kā šī, un tas parāda, ka kaut kas nav kārtībā ar demokrātisko sistēmu valstī. Es domāju, ka nav svarīgi no procedurālā viedokļa, kurām šī gadījumā ir taisnība un kurām ne. Manuprāt, svarīgi ir tas, ka tā ir problēma un ka politiskajām partijām nav izdevies atrisināt šo situāciju. Un Tās ir milzīgas bažas un milzīga problēma mums, un visiem Albānijā ir jāsaprot, ka tikmēr, kamēr viņi nebūs spējīgi nopietni atrisināt iekšējo krīzi, tikmēr viņiem nav uh, perspektīva attiecībā uz integrāciju Eiropā. Visbeidzot, kolēģi, mums nevajadzētu kautrēties, uh, apsveicot sevi par uh, savu diplomātisko darbu, kas ir bijis ļoti veiksmīgs, un mēs to pavisam īsi varam pateikt. Uh, Proti, ka, ka sociālisti pārstāvi ir atgriezušies parlamentā, tas ir mūsu um, atbalstītāju diplomātu darba rezultāts. Tas, kā bada streiks ir pārtraukts, arī ir mūsu Eiropas parlamenta diplomātijas rezultāts. Un tas, ka zināmā mērā dialogs notiek, arī ir mūsu diplomātijas rezultāts, un mums ir jāturpina iesaistīties, lai atrisinātu šo situāciju. Ja situācija netiks atrisināta, tad mums pavisam skaidri ir jāpasaka, ka viss ir apdraudēts gan sarunas par asociācijas nolīgumiem, gan par vīzu režīmu atvieglošanu. Tas pavisam skaidri ir jāpasaka, lai Albānijas pusē būtu pavisam skaidrs, ka viņu rokās ir valsts nākotne un attiecības ar Eiropas Savienību. Paldies! Paldies, Paldies Severīna kungam, Tāleri kungam vārds. Eh, grazie, prezidente. Eh, spoštovani kolēģi. Alba... Liels paldies priekšsēdētāji. Godāmie kolēģi, Albānija, manuprāt, ir eh, tāds ekstrēms piemērs kādām fenomēnam, kas eh, ir tipisks jaunām demokrātijām, kas eh, radās pēc Berlīnas mūra krišanas pirms 20 gadiem. Kas tad ir tipiski šādām demokrātijām? Proti, politiķi izslēdz viens otru. Valdības politiķi un opozīcijas politiķi nesaskata parlamentāru demokrātiju par uh, mehānismu, kā risināt eh, problēmas konstruktīvi. Tā vietā pastāv cīņa starp eh, šiem politiķiem. Ir eh, vesela rinda šādu valstu, kur ir redusies šāda situācija. Tieši tāpēc es atbalstu mūsu centienus gan parlamentāras demokrātijas veicināšanas ziņā, kā minēja Severīna kungs, kā arī komisāra Fūles mēģinājumi veidot mūsu politiku tā, lai šī demokrātija varētu turpmāk attīstīties. Mums vajadzētu mēģināt tikt pāri šiem, šiem personīgajām atšķirībām, kas vienmēr parādās tad, kad ir mainījusies vara. Šķiet, ka opozīcijas politiķi cenšas tagad mainīt loģiku un darboties tā, kā uh, Tas bija pirms vēlēšanām. Es domāju, ka mums vajadzētu Tirānai nosūtīt skaidru signālu par to, ko tad mēs no viņiem sagaidām. Mēs sagaidām, lai šī problēma tiktu atrisināta konstruktīvi un lai Albānijā darbotos īstena parlamentāra demokrātija. Tādā gadījumā Albānijai arī būs vienkāršāk saņemt uh, vīzu režīma liberalizāciju, kas noteikti atbalst, ko noteikti atbalstīs visi Albānijas iedzīvotāji. Kopas kundze. Situācija Albānijā ir patiešām kritiska. Ir saskatāms patiešām liels demokrātijas deficīts šajā valstī. Mēs redzējām, ka cilvēki pārāk agri ieskandināja uzvaras zvanus. Tagad Eiropas Savienība un uh, parlaments ir um, paveikuši lielu darbu un var plūkt šī darba augļus. Čundis kungas ziņojums, manuprāt, uh, pavisam skaidri parāda situāciju Albānijā, un tur ir uh, uzskaitīti arī pasākumi, kādus vajadzētu veikt. Tā kā balsojums ir atlikts, es uzskatu, ka mums uh, vajadzētu nodot pareizo ziņu, ko šai valstī vajadzētu skaidri saprast. Mums būtu skaidri jānorāda, ka divām lielajām Albānijas partijām ir jāizturas ar atbildību par pašreizē situāciju, tām ir jāuzņems atbildība par izveidojušos situāciju. Ir jānodrošina, lai valsts atgrieztos uz demokrātijas ceļa. Runājot par vīzām, viss virzās uz priekšu ļoti pozitīvi. Iedzīvotājiem nevajadzētu maksāt par uh, viņu politiķu kļūdām. Ir ļoti svarīgi, lai šis vīzu jautājums tiktu atrisināts. Madlenera kungam vārds. Lielas paldies priekšēdētāji. Dažkārt es uzdod sev jautājumu, kādā parlamentā tad īsti esmu nokļuvis. Vai šis parlaments vēlas palīdzēt iedzīvotājiem, vēlas uzlabot situāciju Eiropā? Šeit taču ir runa par Albāniju, vienu no um, korumpētākajām valstīm Eiropā. Uh, Šeit ir arī liela organizētā noziedzība, te ir runa pat par mafiju. Un tagad mēs runājam par vīzu režīmu liberalizāciju. Tas nozīmē, ka Albānijas noziedznieki varēs daudz vienkāršāk nokļūt citās Eiropas Savienības valstīs, un uh, mūsu iedzīvotāji līdz ar to tiks apdraudēti. Uh, Albānija ir islāma valsts, tā nav tikai reliģija, tā arī ir ideoloģija, un es uzskatu, ka tā novedīs pie lielām problēmām Eiropā. Es īsti nesaprotu, ko mēs īsti šeit mēģinām panākt. Vai tiešām mēs vēlamies šo korumpēto valsti iekļaut Eiropas Savienībā? Mūsu iedzīvotāji te kļūst par upuri mūsu parlamentu pieņemtajiem lēmumiem. Es uzskatu, ka tas pilnīgi nesaprotam, ko mēs šeit mē mēģinām panākt. Pēdējais runātājs Džanakus kungs. Συγχαρώ τον εισηγητή Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos apsveikt referentu par lieliski sagatavoto rezolūcijas priekšlikumu, kurā runāts par visiem svarīgākajiem jautājumiem, kas saistīti ar demokrātijas procesu Albānijā. Priekšstādātājs jau 20 gadus interesējos par un seko līdz par notikumiem Albānijā, un jāsaka, ka situācija ir ļoti īpatnēji, ņemot vērā to, ka šajā valstī ir vairāki klani un ir milzīgas atšķirības arī starp valsts dienvidiem un valsts ziemeļiem. Bet mēs jau esam piedzīvojuši šāda veida reakciju no opozīcijas puses. Ne jau pirmo reizi opozīcija pameta parlamentu. Un es domāju, ka mums šajā situācijā būtu jāpasaka, ka um, Mums būtu jāatliek balsojums par šo jautājumu, mums būtu jāsagaida delegācijas atgriešanās šīs delegācijas, kas pat labam viesojas Albānijā, un mums būtu skaidri jāpasaka, ka mūsuprāt vīzu jautājums var tikt atrisināts tikai tad, ja ir panākts uh, progress šīs valsts demokratizācijā un ciņā pret organizēto noziedznieku. Grieķijā ir ļoti daudz uh, albāņu strādnieku, kas lieliski strādā uh, un piedalās situācijas uzlabošanā arī mūsu valstī. Taču nevajadzētu teikt, ka Albāna ir tāds kā melnais straips. Nevajadzētu teikt, ka Albāna ir vienīgā, jo ir citas valstis, kurās ir vērojami līdzīgi procesi, bet tomēr mūsu signālam būtu jābūt pavisam skaidram mūsuprāt, opozīcijai būtu jāatrod sava nostāja parlamentu ietvaros un tālāk, kas attiecas uz valdību, tad tai būtu jāved dialogs ar visiem politiskajiem spēkiem. Paldies! Tagad uh, dosim vārdu referentam izteikt secinājumus, bet uh, Vispirms eh, došu vārdu Kukana kungam, kas ir par, eh, atbildīgais par Austrum Eiropas valsts delegāciju. Lielas paldies priekšēdētāji. Pavisam īsi. Pirmām kārtām es gribētu apsveikt uh, Kundis kunga darbu. Viņš ir parādījis uh, politisko labo gribu, lai atrisinātu domstarpības ar pārējām politiskajām grupām un panāktu kompromisu. Uh, Ne visos punktos šo kompromisu varēja sasniegt, bet es uzskatu, ka viņš patiešām pielika lielus centienus. Es piekrītu balsojuma atlikšanai, proti nevajadzētu balsot šo pēcpusdienu, kā tas bija plānots. Taču es uzskatu, ka šo jautājumu nevajadzētu uzskatīt par procesuālu lietu, bet gan par tādu kā politisku signālu, ko Albāņiem vajadzētu izmantot eh, saprātīgi un racionāli. Es eh, priecājos arī par to, ka bija saskatāmā politiska kustība pavisam nesen, lai rastu risinājumu stagnācijai. Taču es uzskatu, ka mums ir eh, vajadzīgas arī spēcīgas garantijas par uh, ilgtermiņa politisko stabilitāti un uh, normālu demokrātisko institūciju darbību Albānijā. Un uh, to mēs patiešām gaidām. Mums ir uh, jāsniedz palīdzība Albānijas politiskajiem spēkiem. Uzklausīju šīs dienas diskusijas. Šķiet, ka ik viens ir patiešām ieinteresēts tajā, lai Albānija turpinātu savu Eiropas integrācijas gaitu. Tam vajadzētu būt pamatam risinām rašanai. Es piekrītu Durisē pakai par to, ka konstitūcija un likumi valstī ir jāsaglabā. Es uzskatu arī, ka pastāv iespējas uzlabot uh, reģistrācijas kārtību nākamajās vēlēšanās, tā lai neatkārtot tos eh, situāciju, ko pieminēja Adriāns Severīns, lai nākamajās vēlēšanās nekas tam līdzīgs nenotiktu. Viens no svarīgākajiem jautājumiem - politiskā nosacītība. Es uzskatu, ka tas varētu būt eh, visefektīvākais paņēmiens, kā ietekmēt politiskos spēkus valstī, taču esmu priecīgs par to, ka mēs nebalsosim šodien. Es domāju, ka mums vajadzētu tādā gadījumā domāt par to, vai mēs atbalstam šo politisko nosacītību uh, attiecībā pret vīzu liberalizāciju. Mēs runājām ar eh, Mālmstrēmas um, kundzi pagājušajā nedēļā, un es esmu dzirdējis arī Fūlskunga paziņojumus par to, ka šos politiskos apstākļus necenšas izmantot, uh, spriežot par vīzu liberalizāciju. Mums ir jānosaka zināmi mērķi, Un tiklīdz šie mērķi tiek eh, pilnībā izpildīti, tad es uzskatu, ka valstī ir eh, jāpiešķir bezvīzu režī, režīms eh, pilsoņiem. Es domāju, ka mums vajadzētu turpināt politisko darbu, ko uzsāka parlaments un komisija. Cerams, ka Albānija Un šeit mēs eh, necenšamies izrādīt eh, priekšrocību kādam no politiskajiem spēkiem. Mēs galu galā domājam par valsti. Valstī ir vajadzīgs galīgs politisks risinājums, kas būtu pietiekami ilgstošs un stabils. Paldies! Lielas paldies! Tagad došu vārdu Kuntīs kungam, lai viņš nobeigtu debates un viņš arī sniegs savu viedokli par uh, lūgumu atlikt balsojumu. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos kolēģiem par to, ka viņi papildināja mūsu debat debatas. Nu, tā kā šķiet, ka viss ir par to, ka balsojums būtu jāatliek, tad tāds lēmums mums attiecīgi būtu arī jāpieņem. Bet es vēlreiz vēlētos atgādināt, ka signāls, kuru mēs uh, līdz ar to dodam Albānijas politiskajām partijām atliekot šo balsojumu ir sekojoši, proti, ka tām ir jācenšas visiem spēkiem izkļūt no pašreizējā politiskā strupceļa. Es vēlreiz atkārtoju, mēs visi piekrītam tam, ka šis balsojums ir jāatliek, bet balsojuma atlikšana nenozīmē to, ka mums ir atšķirīgi viedokļi šajā komitejā, bet tas drīzāk liecina par to, ka mums ir vēlme atrisināt šo situāciju, izkļūt no politiskā strupceļa, lai mēs varētu par šo jautājumu runāt pienācīgos, normālos apstākļos. Vēl viens signāls, kur mēs cenšamies dot ar šī balsojuma atlikšanu, jo jāsaka, ka acīm redzot par saturu citādi mēs esam viensprāts, tad es no savas puses varu teikt, ka kopā ar ēnu referentiem mēs centīsimies vēl uh, pēc iespējas uzlabot rezolūcijas priekšlikumu. Un tad šīs rezolūcijas pieņemšana būs tik, ne tikai mans panākums, bet tas arī vēlreiz atspoguļos mūsu nostāju Albānijas politiskajām partijām un arī Albānijas pilsoņiem par to, ka ir zinām priekšnoteikumi, kur Albānijai ir jāievēro, lai Albānija varētu iesaistīties Eiropas integrācijas procesā. Es tagad nevēlos atsaukties uz politisko situāciju Albānijā, jebkurā gadījumā es ļoti cieši sakoju notikumiem šajā valstī, jau ņemot vērā to, ka pārstāv kaimiņu valsti. Jāsaka, šobrīd nav īstais brīdis, lai izteiktu savu politisko viedokli. Jā, šī valsts saskars ar milzīgām hroniskām problēmām, un tajā galvenokārt vainojams lielās politiskās partijas, vismaz pašreizējā politiskajā krīzē pavisam noteikti, bet mums ir arī jādod skaidrs signāls, ka šīm politiskajām partijām ir jāatrisina virkne problēmu, ne tikai lai izkļūtu no uh, politiskā strupceļa, bet lai izveidotu patiesu demokrātisku sistēmu. Un šajā jautājumā noti daudz, nu, noteikti ļoti daudz darāmā vēl ir priekšā, un viss ir atkarīgs no tā, kā situācija atrisināsies pēc pagājušajā gadā notikušajām vēlēšanām. Tālāk, kas attiecas uz vīzu liberalizāciju. Es piekrītu kolēģu teiktajam. Katrs savā veidā, bet kolēģi tomēr pateica līdzīgu ideju Es neuzskatu, ka mums būtu jāuzstājas to, ka mūsu nostāja kļūst stingrāka. Bet es domāju, ka mums svarīgākais ir principu jautājums. Proti pēc tam, kad Albānija būs izpildījusi veselu virkni priekšnoteikumu, tad tā varētu saņemt vīzu atvieglojumus, lai Albānijas pilsoņi varētu brīvi pārvietoties. Es vēlētos zināt, kurā brīdī jūs vēlētos noturēt šo balsojumu, lai mums vēl varētu būt diskusijas par grozījumiem un lai mēs varētu ņemt vērā arī politiskās situācijas attīstību Albānijā. Būtu svarīgi ņemt vērā to, kā notikumi attīstīsies, jo īpaši tad, ja notikuma attīstība būs pozitīva. Paldies! Lora, coerentemente con quanto... Labi, esam pieņēmuši šādu lēmumu, un nākošā komiteja tad balsosim komitejas sēdē. Tad, tad būs 28. līdz 30. jūnijas. Labi, tālāk tad seko kopējās debats par 6 un 7 punktu. Iepriekš vienā mēs par šādām darbkārtības izmaiņām. 6. un 7. jautājums ir tieši par finanšu instrumentiem, kā mēs varam veicināt demokrātiju un cilvēktiesības starptautiski. Un tāpat arī paredzētās izmaiņas stabilitātes instrumentam. Ir paredzēts diskusijas par šiem jautājumiem, arī par konkrēto grozījumu. Tātad finanšu instrumenti demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai pasaulē. Un tāpat arī paredzētais grozījums un stabilitātes instrumenta grozīšana. 3. decembrī Gāls kundzei tika uzticēts sarunās ar padomi tālāk risināt šo jautājumu par saskaņā 280 no procedūru, 91 uh, procedūru noteikto kārtību. Un lūk, tālāk izstrādāt deleģētos aktus programmas ietveros. Mēs redzam, ka ir tieši atrunāti šie instrumenti. Instrumenti ir paredzēti demokrātijas veicināšanai un līdzinējā saruna gaita, diemžēl neļāva panākt vienošanos ar padomi. parlaments uzstājas citu procedūru, nekā ir gatava to īstenot padome. Un aprīlī, mēs 28. aprīlī eh, skaidri konstatējām, ka sarunas nav noslēgušās veiksmīgi. Un ka mums būs atsevišķi vēl jādiskutē arī par šīs piedāvātās rezolūcijas projektu. Un šodien pēcpusdienā arī tad par šīs rezolūcijas priekšlikumu varēsim nobalsot komitejām. Un lūk, Tālāk parlamenta plenārsesijā jūnijā mums vajadzēs visus šos četrus priekšlikumus arī tad nobalsot plenārsesijā. Tātad atgādināšu, ka tas ir demokrātijas un cilvēktiesību instruments, instruments arī stabilitātei. Un galvenais šobrīd ir šis jaunais instruments demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai. Taču te galvenais jautājums ir par šiem deleģētajiem aktiem. Un līdz šim ir bijusi grūti panākt vienošanos, tādēļ šim balsojumam būs jāprecizē procedūra. Turklāt šis lēmums jau ir ticis pieņemts pirms Lisabonas līgums stājas spēkā. Tā došu vārdu Gāles kundzei, kas ir viena no referentēm šajos jautājumos lūdzu. Jā, paldies, kā jūs jau labi zinat un kā jūs labi paskaidrojat. Tas tiešām jau ir sens stāsts. Šis grozījums, kas ir svarīgs šim instrumentam demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanai. Tā kā jūs jau to labi zināt, situāciju es tikai ieskicēšu atsevišķus sarunu posmu, sarunu gaitu viedokļu apmaiņu, apmaiņu ar ārlietu komiteju. Komisija ierosina ļoti tehnisku grozījumu par Eiropas instrumentu cilvēktiesību veicināšanai pasaulē. Un tas bija tikai par pievienoto vērtības nodokli, kas ļautu attiecīgi nolemt, ka šos nodokļus, kas papildus ir jāmaksā, ka tos varētu finansēt no arī tad eh, kopienas budžeta. Un mēs runājam šobrīd tieši par pievienotās vērtības nodokli. Un iepriekš mums arī bija viedokļa apmaiņa. Un konsultējos arī ar juridisko dienestu un apskatot situāciju ar citiem trim finanšu instrumentiem, uh, mēs arī vienojāmies, ka varētu izstrādāt tādus grozījumus, kas pārbaudot skrupulosi, izmantot komatoloģijas procedūru, arī noskat, izvērtējot to kopējās daudzgadu finanšu projektu ietveros, mēs varētu taču Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu arī precizēt. Lūk, tad, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Mums vairs nebija šos jautājumus iespējams regulēt ar skrutini, tad īpašo pārbaudas procedūru, un mums bija jāizstrādā jauni grozījumi. 3. decembrī mums bija sanāksme AFET komitejā, viedokļa apmaiņa, kur pieprasījām, lai kolēģi mums tiešām dod šādu mandātu, tālāk risināt sarunas ar padomi un komisiju, nodrošinot šīs sarunas saskaņā ar līgumu 290. pantu par deleģētajiem aktiem. Gan šā instrumenta sakarā, gan arī triju citu instrumentu sakarā. Lūk, mēs sākam arī sarunas par šo ceturto ārējo instrumentu, norādot, ka visi šie četri instrumenti ir gluķi jāskat kopsakarībās. Un lūk, mēs nepieprasījām šeit atsevišķo balsojumu, bet uh, to no atlikām līdz šodienai. Pirmā saruna gaids divas kārtas, kas ietvēra oficiālo trialogu, to tur izrisināja sarunas vadīja kom, attīstības komitejas priekšsēdētājs Mičelkungs. Skaidri atklājās, ka mums nebūs iespējams īstenot piln, pilnībā paredzētās parlamenta pilnvars uz demokrātisko pārbaudi. Mēs norādījām, ka mēs nevarēsim pārbaudīt pat to strateģiskā dokumenta daļas, kas tiešām tiktu precīzi kvalificētas kā deleģēto aktu sadaļa un 290. pante ietverā. Tādēļ mēs aicinām izstrādāt kompromisu un speciāli pielāgotu mehānismu šajiem strateģiskajiem dokumentiem un indikatīvajiem norādēm, kurus iekļaujam deleģētajos aktos. Lai mums būtu vienota pozīcija visiem četriem instrumentiem. Un lai mēs rošinātu to, ka parlaments arī var patiešām piedalīties sarunās, mums tā ir par šo priekšlikumu jānobalso komitejā. Jo visi šie četri instrumenti ir balstīti uz vienu un to pašu bāzi, viņiem ir izstrādāti savi arī grozījumi, un to mēs visi ļoti labi redzam, ko mēs tālāk varam sagaidīt, ko mēs varam tālāk darīt. Mēs varam redzēt, ka pēc balsojuma AFET komitejā tas noteikti tiks nosūtīts arī plenārsesijā jūnijā, un pēc tam sāksies jauns sarunu kārta. Šī nu, ir nu, tiešām tāda kā cīņa starp parlamentu padomu komiteju par tiesībām uh, veikt šos pārbaudes, Eiropas parlamenta tiesībām veikt šīs pārbaudes strateģiskajiem dokumentiem. Tātad šodien mēs balsojam par sākotnējiem grozījumiem, kas ir vēsti uz sākotnēju komisijas priekšlikumu, un tie ir viss apsveicami, un tur viss kārtībā, un tālāk mēs atsauksim tos grozījumus, kurus iegriezam par RPS, tas ir sestais grozījums, eh, arī tālāk 9., 10. un 11. par deleģētajiem aktiem, jo tie tie paši. Um, Tātad akti, par kuriem mums jāvienos par visiem četriem instrumentiem. Paldies! Paldies! Tālāk Bratneram. Um, tad, kas izteiksies par otru instrumentu? Bet tā kā viņa ir uh, bērnu kopšanas atvaļinājumā, Tad um, es dodu vārdu kolēģiem, kas viņu aizstās. Jā, tā kā es aizstāvu Brantners kundzi, tad um, esmu šobrīd tikai priecīgs, ka es varētu jums izstāstīt par demokrātiju un cilvēktiesību instrumentu, kas tiešām ir šī jautājuma pamatos. Nu, ko man ir atliek tikai pateikt, ka mums ir jāseko tam kursam, ko ir sagatavojusi Brantners kundze. kad aicina balsot par tiem grozījumiem, kas atbalsta deleģēto aktu izstrādi, un tas tieši arī tad veicinātu stabilitātes instrumenta izveidi. Horizontālais dialogs, diemžēl, nenovērt pie vienošanās, tas ne, to neizdevās, un tā kā es dzirdu līdz šim, ir diezgan nopietnas pašas par to, kā mēs varētu izstrādāt šos īpaši pielāgotos mehānismus. Tomēr Man liekas, ka pienācis laiks balsot par šiem grozījumiem un jūnijā par tiem balsot plenārsesijā. Šis horizontālais trialogs bija vienīgais, nebija nekāds cits sarunu par komisijas priekšlikumu saturu par šo īpašo instrumentu stabilitātei. Strīdīgākais jautājums ir tieši, vai mēs varam arī iekļaut kājnieku un vieglo ieroču jautājumu šajā sadaļā. Un mēs sagaidām, ka būs arī padomas jauna deklarācija par to, kā viņi uh, varētu piedāvāt jauns risinājums tieši šo kājnieku un vieglo ieroču jautājumā un kā tos varēsim finansēt. Tālāk Gālērs kundz lūdzu. Vai kungs. Jā, paldies priekšsādātāji. Paldies visiem kolēģiem, paldies referentiem. Divi jautājumi. Pirmkārt, un tiešām es ceru precizēt dažas lietas, un ceru, ka komisija vēl varētu vairāk izskaidrot šīs lietas. Mēs runājam par pievienoto vērtības nodokli. Šis iesniegums kas atsaucas uz muitas nodevām un citām nodevām, kad šo atsauci vajadzētu svītrot uz konkrētiem nodokļiem. Jautājums ir, kāds būs seks? Nevalstiskām organizācijām un tāpat arī dažādu veidu fondiem, kas darbojas uh, atsevišķajās valstīs, viņiem ir jānodrošina šīs atmaksta par pievienoto vērtības nodokli, lai viņiem nebūtu jāfinansē no saviem līdzekļiem PVN. Jautājums ir tāds. Ja mēs tagad nierakstam precīzu atsauci uz nodokļu atmaksu, vai tas tiešām nodara, vai tomēr vajadzētu tomēr atsaukties uz komisijas priekšlikumu, kas precizē, kas gan norāda, ka pirmkārt nav pieļaujama uh, nodokļu atmaksa, bet tad aizņēmuma kārtā paredz zināmas izņēmumus. Un tāpēc mums vienmēr jāskatās, kāds ir rezultāts. Viss šīs nevalstiskās organizācijas, kas darbojas, un neret nevar īstenot savus projektus tikai tāpēc, ka viņam nav papildus līdzekļi pievienoto vērtības nodokļu nomaksai no savu pašiem līdzekļiem. Otrs jautājums mums ir vēl papildus diskusijas arī pēc pirmā lasījuma bijušas jau. Un, nu, mēs labi zinām, ka ličinējā trilogā parlamenta redzējums, kā mēs varam tālāk ietekmēt um, šāds jautājums, līdz šim tas ir tiešām pilnīgi krītis ir smiltīs uz akmens un nav nekāda rezultātam. Un mēs nevaram panākt vienošanos. Un tāpēc varbūt vajadzētu izsvērt cits iespējas, kā mēs varam nodrošināt savas ietekmes. Nu, tik daudz vēl daži apsvērumi no manas puses. Paldies! Paldies, lezim tālāk. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Guja un zaļo vadā. Es gribu norādīt, ka mēs esam panākuši zinām vienošanos par parlamentāro kontroli ārlietu šajo, piedodiet, nevis ārlietu, bet starptautisko instrumentu jomām, īpaši pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Uh, Goe manā mm, grupa parasti ir norādījusi, ka šīs uh, eh, Lisabons līgums nevienmēr ir bijis apsveicams, īpaši, kur tas svītro parlamenta pārbaudas iespējas. Jā, mēs esam ieguvuši arī papildus kompetences, bet atsevišķas esam zaudējušas. Un tieši tāpēc uzskatu, ka piedāvātās deleģēto aktu variants ir nesamērīgi mm, neatbilstošs un pārāk vājš. Un ja mēs skatāmies, ko tad komisija piedāvā, piemēram, Ašons kundze noraida mūtu piedāvātos risinājums. Un līdz ar to parlamenta funkcija. Mēs esam, kas esam vienīgais Eiropas iedzīvot tieši ievēlētais iestāde, mēs esam pilnīgi zaudējuši savas pozīcijas tādā ziņā. Piedāvātās deleģēto aktu variants tikai samazina parlamenta pozīcijas, nevis tās stiprina. Uh, Un tieši šajā gadījumā par finanšu instrumentiem, kas ir eh, starptautiskās demokrātijas un cilvēktiesību veicināšanas instruments, mēs tad atbalstām šos grozījumus, ko iesniedz arī referents un balsosim pār. Lai tiešām nodrošinātu, ka mēs arī turpmāk varam īstenot parlamentāro kontroli. Par pašu instrumentu mēs arvien turpinām noraidīt šo priekšlikumu, jo tas neņem vērā uh, valstu suverenitāti, un tas iejaucās, un gala balsojumā mēs atturēsimies. Savukārt šajā instrumenta stabilitātei arī tajā gadījumā spēkā ir tie paši apsērumi, kas cilvēktiesuma demokrātijas jautājumā, un arī šos grozījumus atbalstīsim, un gala balsojumā, ņemot vērā šos nopietnos apsērumus, nopietnās pāžas, mēs atturēsimies gala balsojumā tad par šo. Paldies! Labi. Tālāk uzklausīsim komisiju, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par tehnisko jautājumu par nodokļiem, atbildot uz, uz deputātu jautājumu, runa te ir par tehnisku priekšlikumu, uh, kopā ar citiem instrumentiem, kuros jau ir šajā, šāds te fleksibilitātes elements, ņemot vērā to, ka daži eh, nodokļi nav attiecīgi eh, kvalificējami šādiem nolūkiem, proti nevar izmantot pilsoņu iemaksas, lai sektu dažādas, piemēram, muitas nodokļus un tā tālāk un tā joprojām. Uh, Tāpēc nevajadzētu atkāpties no šī vispārējā noteikuma, vajadzētu te ieviest fleksibilitātes jeb elastīguma principu, lai e, katrā atsevišķā gadījumā būtu iespēja pieņemt lēmumu par to, ka e, PVN tiek izmantoti e, dažos gadījumos attiecīgi nevalstiskajām organizācijām, uh, Jo īpaši tādos gadījumos, kad nav īpašu vienošanos, eh, kas paredzētu, kā atrisināt šos jautājumus attiecībā uz eh, cilvēktiesību organizācijām un tā tālāk un tā joprojām, vai arī attiecībā uz dažiem gadījumiem, kad eh, šis te nodokļu režīms ir ļoti sarežģīts. Tātad runa nav par to, ka tiek paredzēti uh, defaultā līdzekļi, bet gluži vienkārši mēs cenšamies piemēroties vispāriem principam. Paldies! Udere, Labi, visbeidzot, pārstāvim vārds. Jā, kas aizstāja Brantners kundzi. Jā, es vēlējos tikai reaģēt uz Galera, kolēģa Galera izteikumiem. Viņš norādīja, ka parlaments sarunās ar padomi un komisija bijis kā pret cienu. Nu, lūk, es gribēju norādīt, ka arī mums ir nodevums parādīt, ka mēs arī nesam nekādi e, eh, vāja zēni. Un ka mēs tiešām arī varam tad jūnijā rezolūcijā pierādīt. Un tad mēs varam paredzēt arī tālākas diskusijas vēlāk. Paldies! Tas būtu pareizi nostāja parādīt savu spēku. Gāls kundze. Paldies, kolēģi. Es tikai reaģēšu tad uz Gāleru kungu izteikumu. E, ja es pareizi jūs sapratu, tiešām es jums piekrītu, ka ļoti svarīgi, ka mēs nodrošinām NVO darbībai, lai šie grozījumi tiešām tiktu apstiprināti un ka komisija varētu grozīt sākotnējos priekšlikumus, lai nodrošinātu šādu kārtību, ka VT, e, PVN varam atmaksāt tad, uh, no komisijas līdzekļiem. Ja un, no nu, kopienas līdzekļiem piedošanu. Un tādēļ mēs balsosim pār. Taču ar ko mēs varētu saskarties? Tiek izskatīti divi instrumenti, tātad Eiropas demokrātijas un cilvēktiesas instruments un stabilitātes instruments. Un ja mēs izskatām šos jautājumus dažādās komitejās, un katra izskata tikai atsevišķu Eiropas demokrātijas un cilvēktiesību instrumentu un, un sadarbības attīstības eh, instrumentu mēs izskatām atkal attīstības komitejā, tad um, sanāk, ka jautājumi netiek kopīgi apskatīti. Un šāda pieeja nozīmē, ka mēs pilnībā atbalstam tad komisijas priekšlikumu par noteikumu um, izmaiņu. Es ceru, ka jūs sapratāt, ko es gribēju pateikt. lai es visu atkārtoju tagad. Tātad komitejā atbalstīsim grozījumus par to, ka PVN atmaksa ir tagad eh, pamatota arī juridiski, lai komiteja, komisija veiktu attiecīgos grozījumus, un līdz ar to komitejas pauž stingru atbalstu šādam pieeja pašai procedūrai. Labi, paldies visiem par sadarbību. Tālāk nākamais astotais par Islandes pieteikumu dalību Eiropas Savienībā. Mēs ļoti labi zinām, ka šī situācija Islandē ir ļoti sarežģīta, ņemot vērā ekonomikas un finanšu krīzi, banku sistēma pilnībā sagrauta, un vēl tagad ir priekšā vēlēšanas, un būs jāizveido, un ir izveidot tāda koalīcija, kas ir diezgan pro-eiropeiski noskaņota. Un valdība arī nolēmusi, ka ir jāizstājas Eiropas Savienībā, lai nodrošinātu arī starp citu starpā ekonomisko stabilitāti. Februārī komisija arī nāca klājā ar pozitīvu atzinumu, bet savu vārdu vēl nav teikusi padome. Iespējams, ka tu izskatīsi, tad uh, samits. Uh, um, šajā jūnijā. Nu, ko, mums arī attiecīgais pārstāvis referents bija Islandē, kur tikās gan ar parlamentu pārstāvjiem, gan arī sabiedrības pārstāvjiem, tikās ar tiem, kas atbalsta Eiropas Savienību, iestāšanos Eiropas Savienībā, gan tiem, kas to noraida. Arī norādīja, ka varētu rasties problēmas, un Prēdiskungs arī uh, norādīju uz vairākām problēmām, kuras ir aktuālas Islandē. Un līdz ar to es došu jums vārdu, lai jūs mums pastāstītu par šiem saviem svaigākajiem iespaidiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā jau jūs pareizi teicāt, pagājušajā nedēļā man bija iespēja tikties Reikjavikā ar Īslandes parlamenta pārstāvjiem. Es tikos arī ar ārlietu ministru, lauksaimniecības un zilsaimniecības ministru, tātad ļoti svarīgu nozaru ministriem. Es tāpat arī tikos ar pilsoniskās sabiedrības pārstāvjiem, kas ir vai nu pār vai pret šīs valsts iestāju Eiropas Savienībā. Tāpat arī tikos ar arotbiedrību vadītājiem, arī uh, universitāšu uh, profesoriem un citiem pārstāvjiem. Tas viss nolūkā labāk izprast, kā būtu jārīkojas attiecībā uz Īslandes uh, pieprasījumu par iestāšanos Eiropas Savienībā. Kā jūs zināt, komisija ir sniegusi savu atbalstu, tātad pozitīvu lēmumu attiecībā uz Īslandes prasību, un nākotnē mums ir jāpieņem lēmums par šīs valsts eh, kandidatūru iestājai Eiropas Savienībā. Nu, jāsaka, sagatavojot šo rezolūcijas priekšlikumu, mēs izgājām no vairākiem pamatfaktoriem. Kā mēs zinām, Islanda ir eh, valsts ar uh, demokrātiska pieredzi, un jāsaka, ka tas ir lielisks demokrātijas piemērs. Lielākā daļa politisko kritēriju līdz ar to ir izpildīti. Protams, kā komisija pamatoti uzsvēra, ir daži jautājumi, dažas problēmas, kuras vēl būtu jāatrisina. Kā jau komisija to ir teikusi iepriekš, proti, uh, jo īpaši runa ir par tiesu vairs neatkarību. Tālāk, kas attiecas uz ekonomiskajiem aspektiem, tad no vienas puses eh, var teikt, ka Islanda jau eh, piedara eh, Eiropas ekonomiskajai zonai, un tas lieliski parāda šīs valsts spējas piedalīties Eiropas vienotajā tirgū, un No otras puses, mēs zinām, ka šo valstu smagi skārusi krīze, jo īpaši pēdējo mēnešu laikā, bet e, mēs esam konstatējuši arī pozitīvus signālus, kas liecina par zināmu ekonomisko stabilitāti, un tie spēlētāji, ar kuriem mēs tikāmies, runāja par to, ka situācija pavisam drīz varētu uzlaboties. Vienlaiks jāsaka, ka Islandē šobrīd ir spēcīgas diskusijas par izmeklēšanas eh, procedūru, proti ir izveidota komisija, kas cenšas noskaidrot, kas ir noticis tieši, eh, kas tieši ir izraisījis krīzi un banku sektoru sabrukumu. Šīs komisijas rezultāti tiek uzskatīti par pamatu, lai valsts atgūtu eh, zināmu uzticību. Jo šobrīd ir zināms uzticības trūkums, jo īpaši attiecībā pret politiskajām partijām sabiedrībā ir maza uzticība. Tas parādījās arī nesen notikušajās vēlēšanās. Un vēlēšana rezultāti bija diezgan pārsteidzoši. No ekonomiskā viedokļa es vēlētos uzsvērt vēl vienu ļoti jūtīgu problēmu, proti divpusējās attiecības, kādas Islandai ir ar Lielbritāniju un Nīderlandi. Šobrīd norit īpašs process šajā jomā. Nesen tikus nosūtīta vēstule Islān... Islandes valdībai, un, Island... un Islandes valdība ir apstiprinājusi, ka tā uh, grasās noslēgt sarunas ar Lielbritāniju un Nīderlandi. Un es ceru, ka mums pavisam drīz izdosies panākt vienošanos šajā jautājumā. Tālāk, kas attiecas uz Islandes spējām izpildīt priekšnoteikums, lai kļūtu par Eiropas Savienības kandidātu valsti. Jāsaka, lielākā daļa šo priekšnoteikumu jau ir izpildīti, jo, kā jau es teicu, Islanda jau ir Eiropas ekonomiskajā zonā. Un svarīgākie jautājumi, kas būs jārisina, protams, būs lauksaimniecības un zivsaimniecības jomā. Tas ir jautājums, par kuru mēs bieži diskutējām vizītes laikā, tā kā lauksaimniecība un zivsaimniecība ir tās nozars, kuras šobrīd Eiropas Savienībā tiek reformētas, tad es uzsver šo jautājumu, bet es domāju, ka Islandai konstruktīvi dialogi ietvaros izdosies vienoties ar Eiropas Savienību šajos jautājumos. Tālāk, kas attiecas uz reģionālo sadarbību, savā uh, priekšlikumā es lieku uzsvaru uz šīs valsts strateģisko lomu, ja tā kļūs par Eiropas Savienības dalībvalsti, tā būs vienīgā Eiropas Savienības dalībvalsts, kas pilnībā atradīsies arktiskajā zonā. Un visbeidzot, es gribētu runāt par sabiedriskās domas viedokli. Jāsaka, šobrīd atbalsts Islandes iestāja Eiropas Savienībā ir ļoti neliels. Tikai 30% iedzīvotāji ir par valsts iestāšanos Eiropas Savienībā. Bet situācija ir diezgan nestabila un mainīga. Un tā kā arī partija domas dalās, par valsts iestāju Eiropas Savienībā, tad jāskatās, kā šie notikumi eh, turpinās attīstīties, bet, kā jau es teicu, es savā ziņojumā esmu iedrošinājis arī komisiju, aicinājis komisiju atbalstīt paplašinātu dialogu un pēc iespējas apkopot precīzāku informāciju, lai mēs uzklausītu visas Īslandes sabiedrības viedokli. Paldies! Grazie, honorevole Preda. Liels paldies Bredas kungam. Četri deputāti ir pieteikušies, un es jau šobrīd gribētu informēt, ka grozījums varēs izniegt līdz ceturtdienai 3. jūnijam. Šis termiņš ir ļoti īss. Mums noteikti ir jāpieņem rezolūcija pirms jūnija padomas, kurā tiks pieņemts lēmums par uh, sarunu uzsākšanu ar Īslandi. Tātad grozījums varat iesniegt līdz 3. jūnija 2018. Oimens Roitens kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Bredis kungs un es lielākoties esam viensprāts, bet šoreiz jāsaka, manuprāt, viņa ziņojums, viņa priekšlikums ir pārāk pozitīvs. Es redzu, ka viņš arī smaida. Uh, Jūs sakāt savā priekšlikumā, Brēc kungs, ka nevalda politiskā vienprātība par Īslandes dalību Eiropas Savienībā. Nu, šobrīd mēs piedzīvojām finanšu krīzi, tāpat arī ir vairākas politiskās autoritātes Islandē, kas ir paziņojušas, ka tās vēlētos, lai valsts iestātos Eiropas Savienībā, bet uh, iedzīvotāju viedoklis šajā jomā dalās. Un tāpēc man rodas jautājums, vai tik tiešām ir vietā aicināt šo valsti iestāties Eiropas Savienībā. Un te es atcaucos uz M apsvērumu, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Daži komentāri, kā piemēram par astoto punktu. Īslandē ir pienākumi attiecībā uz Eiropas ekonomisko zonu. bet es nesaprotu, kāpēc eh, Bredas kungs tik pozitīvi sagatavojas šo priekšlikumu tekstu. Es sapratu pagājušajā nedēļā, ka uzraudzības iestāde ir nosūtījusi vēstuli Īslandei, izsakotāju brīdinājumu un aicinājumu nodrošināt to, ka visa pieņemtā likumdošana tiek arī īstenot, bet tas, diemžēl, nav ticis izdarīts, jo īpaši, kas attiec uz eh, garantiju sistēmu. Un līdz ar to man rodas loģisks jautājums, vai Islanda tik tiešām ir gatava dalībai Eiropas Savienībā. Ir vesela virkne punktu Eiropas komisijas viedoklī, kas ir mazāk pozitīvs nekā mūsu priekšlikums. Komisija savā atzinumā ir teikusi, ka zivsaimniecības un zvejas jomā, lauksaimniecības jomā, lauka attīstības jomā, tāpat arī vidas aizsardzības jomā un finanšu uh, sektoru un uzraudzības jomā. Visos šajos punktos ļoti daudz Islandai vēl ir jāpaveic, pirms tā var kandidēt Tātad Islanda vēl neizpilda priekšnoteikums šajās jomās, tāpēc es gribētu teikt, cienījamais kolēģi, ka jūs savā priekšlikumā esat bijis pārāk pozitīvs, un es drīzāk pieslētos kritikai, kur izteica Eiropas komisija. Priekšsēdētāji, man nerodas iespējas, ka nākamajā samitā tiks pieņemts lēmums par Islandas kandidatūru gluži vienkārši tāpēc, ka lielākā daļai valdība nav bijis iespēja pieņemt lēmumu šajā jautājumā. Paldies! Lielas paldies! Tanakungs! Mūsu grupa stingri atbalsta Islandas kandidatūru, un es domāju, ka Islanda to jau sen ir pelnījusi. Protams, ja tā izpildīs priekšnoteikums, un tas būs uh, milzīgs rosinošs uh, pasākums arī Eh, citām kaimiņu valstīm, tā piemēram Norvēģijai, kur varētu ieinteresēt eh, iestāja Eiropas Savienībā. Eh, Islanda ir stabila valsts, bet tā šobrīd piedzīvo milzīgu satricinājumu pēc finanšu sektora sabrukuma, kas gandrīz noveda pie valsts bankrota. Un tāpēc arī valsts šobrīd uh, ne tikai cenšas iestāties Eiropas Savienībā, bet arī pārstruktūrēt savu parādu. Un jūs zinat, ka apvienotā karaliste ir cieši saistīta ar eh, to, jo mūsu pilsoņi eh, bija noguldījuši līdzekļus Īslandes bankās, tāpat arī Nīderlandes pilsoņi. Šis nu, šī te kandidatūra noteikti tiks diskutēta Nīderlandē priekšvēlēšana laikā, tāpat kā tas notika arī mūsu valstī pirms vēlēšanām. Un noteikti ir jārisina jautājums par noguldītāju līdzekļu atgūšanu, bet tam ir jātiek nošķirtām no jautājuma par Īslandes kandidatūru. Es domāju, ka galvenais, protams, uzdevums ir pārliecināt Eiropas Savienības pilsoņus par ieguvumiem no iestājas Eiropas Savienībā un kaut kādā veidā komisijai būs jāpārliecina, jāpārliecina pilsoņi ka, um, par to, ka Eiropas Savienība respektē Īslandes um, dzīvsaimniecības un zvejsaimniecības nozari. Jo jāsaka, zvejniecības uh, nozara ir diezgan. Uh, ir saskārusies ar diezgan milzīgām grūtībām šobrīd. Mums ir jācenšas panākt to, lai Norvēģija un Islanda varētu iestāties Eiropas Savienībā neapdraudot savu eh, zivsaimniecības politu, politiku. Jāsaka, Eiropas Savienība šobrīd ir saskārusies ar milzīgu nogurumu pēc nesenajiem paplašanāšanās viļņiem, bet es neuzskatu, ka tā ir problēma, kas apdraud nākamo, dalību, nākamo kandidātu iestāšanos. Un es nedomāju, ka attiecībā uz Islandu mums būtu jāsatrauc par milzīgu iedzīvotāju pārvietošanos un migrāciju pēc šīs valsts iestāšanās Eiropas Savienībā. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Nīderlandietē. Es eh, piekrītu referentā teiktajam, proti Īslandes iestāšanās nebūtu pārāk liels kavējums eh, Eiropas Savienībai. Lai mēs varētu uzsākt eh, šīs uz iestāšanās sarunas ar Islandi un arī attiecībā uz jautājumu, ko uzdeva uh, britu kolēģis par uh, Nīderlandes vēlēšanām, man ir jāsaka, nē, Nīderlandes politiķi cenšas uh, atturēties no visiem Eiropas Savienības jautājumiem uh, priekšvēlēšana cīņās. Galvenokārt uh, tiek runāts tikai par krīzi pašu zemē. Attiecībā uz Islandes iestāšanos Eiropas Savienībā, tad uh, es uzskatu, ka šis jautājums ir ļoti atšķirīgs no Balkānu jautājumiem. Galu galā Īslanda ir viena no vecākajām demokrātijām pasaulē, un to noteikti vajadzētu pieminēt. Bet eh, tika arī konstatēts, ka iedzīvotāji pastāv uz savām tiesībām pēc pēdējā referendumā, proti iedzīvotāji pateica ļoti spēcīgu nē par to, ka uh, vai vajadzētu atmaksāt uh, Nīderlandiešu un Angļu pilsoņiem viņu iemaksas. Tieši tāpēc es uzskatu, ka būtu tikai loģiski, ja Islandes eh, valdībā organizētu referendumu. Protams, mēs eh, vēlamies labprāt uzaicināt Islandi mūsu pulkā, taču uh, šādu uzaicinājumu mēs vēlamies dot tikai tāda, ja šis pats uzaicinājumais arī vēlas pie mums doties. Īslandē ir ilgspējīga zivsaimniecības politika, no tās mēs varētu tikai un vienīgi mācīties. Mēs eh, nedrīkstētu nosūtīt eh, mūsu um, milzīgi lielos kuģus, lai tad viņi izvejotu visus Īslandes ūdeņus. Neskatoties uz finanšu debatēm, tieši tagad pēc šīm finanšu debatēm zivsaimniecība Islandē ir viens no galvenajiem ienākuma avotiem, un, kā jau es minēju, Eiropas Savienība varētu no tā mācīties. Tāpat arī ir jāatcerās, ka Īslandi vajadzētu aicināt nodrošināt labu finanšu uzraudzību. Tas nevajadzētu, tam nevajadzētu būt kavējumam iestājai, bet, kā Nīderlandiete, uh, Es vēlētos teikt, ka Īslandai vajadzētu um, izpildīt savus finanšu mājas darbus. Taču, jebkurā citā gadījumā es gribētu teikt, ka mēs Īslandi labprāt uzņemsim un mums vajadzētu arī no Īslandes kaut ko mācīties. Honorevole Madlener, prego. Vārds Madlenera kungam. Lās vārdies priekšādātā, es izteikšos pavisam īsi.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 Es tomēr uzskatu, ka referendums būtu pareizā atbilde. Mēs nevaram uh, uzņemt valsti, kuras iedzīvotāji nemaz nevēlas iestāties Eiropas Savienībā. Tādējādi mēs nevarētu uzskatīt Eiropas Savienību par demokrātisku. Uh, tāpēc es tikai un vien, vienīgi rekomendēju referendumu. Vēl spēlēties priekšādētāji. Tāler kungs. Es vēlētos uzsvērt, ka atbalstu iestāšanās sarunas ar Islandi, atbalstu arī Islandes iestāšanos Eiropas Savienībā. Es apsveicu referenta kungu par ļoti labi sagatavoto ziņojumu. Protams, ka ir dažādi tiesību jautājumi, kas vēl nav mm, atrisināti. Tieši tāpēc liels paldies par šo ziņojumu. Mani tomēr uztrauc Nīderlandes kolēģu izteikumi. Tie noteikti saistāmi ar gaidāmajām vēlēšanām Nīderlandē. Mēs redzam, ka divpusēji noteikumi varētu, mm, divpusēji jautājumi varētu spēlēt ļoti nozīmīgu lomu turmākajos posmos. Es vēlētos referentam ieteikt, ka šādos gadījumos valstīm vajadzētu noteikt termiņu, līdz kuram divpusējas problēmas vajadzētu atrisināt. Piemēram, 12 mēnešu laikā jāatrisina šādi jautājumi. Un, ja e, tie netiek atrisināti šādā termiņā, tad ir jāgriežas starptautiskā arbitrāžas tiesā. Mazas problēmas var ievērojami kaitēt eh, spēcīgiem kandidātiem, un eh, šāda arbitrāžas tiesa varētu būt eh, paņēmiens, kuru mēs varētu izmantot pirms situācija pavisam sāsinās. Es vēlētos arī paust cerību, ka Eiropa padomē pievienosies viedoklim, ka ir jāsāk sarunas ar Islandi. Galu galā Eiropai ir vajadzīgs noteikts temps. Īslandē pirms diezgan ilga laika jau iesniedza pieteikumu iestāja Eiropas Savienībā, un ir svarīgi, lai mēs nedaudz lēnīgo iestāšanās procesu pātrinātu. Tiek runāts arī par iestājas sarunām ar Maķedoniju. Es domāju, ka komisijā varbūt būtu vieglāk vest šādas iestāšanās sarunas ar divām kandidātām vienlaicīgi. Referents Predeskungs, lūdzu viņam vārds. Pavisam īsi. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem, kas izteica savus komentārus. Kas attiec uz uh, kolēģi pieminēto jautājumu, Jā, tas ir ļoti svarīgs jautājums par to, vai Īslanda ir gatava, vai šī iestāšanās šobrīd ir vietā. Tie ir ļoti svarīgi jautājumi, uz kuriem ir jārod atbildes. Un Īslandē būtu jādod tiesības atbildēt uz šiem jautājumiem. Tas arī ir viss, kas man būtu sakāms. Proti, ne jau mums ir jāizlem Īslandes pilsoņu vietā, vai viņi vēlas vai nevēlas iestāties. Ne jau mums ir jāizlem. Uh, Īslands valdības vietā, kas ir izteikusi šādu vēlmi. Saskaņā ar 49. pantu līgumā, jebkura Eiropas valsts var iesniegt savu kandidatūru, lai iestātos Eiropas Savienībā. Tālāk, kas attiecas uz pārāk pozitīvo gaisotni, kas parādās manā ziņojumā, manā priekšlikumā, es domāju, ka mums ir jābūt pozitīvi noskaņotiem. Uh, Es no savas puses ceru, ka jūnija padomē tiks pieņemts lēmums par Īslandes kandidatūru, un es nedomāju, ka ir iemesls atlikt šī lēmuma pieņemšanu uz vēlāku laiku. Es pateicos Tenokungam par komentāriem, un arī paldies, ka viņš pieminēja šo saikni starp Islandi un Norvēģiju. Mēs visi ņemam vērā arī šo aspektu. Un vēl es pateicos uh, komentāriem, kas izskanēja attiecībā uz zivsaimniecības politiku. Vairāk kolēģi, kolēģi pieminēja šo jautājumu. Mums ir jāved sarunas, lai rastu risinājumu ilgtermiņā. Tas tik tiešām ir ļoti svarīgi. Es pateicos arī Saržantīni kundzei par izteiktajiem komentāriem. Viņa pieminēja potenciālo referendumu. Jā, šāds referendums ir paredzēts Islandē sarunu noslēgumā. Ja sarunas tiks pabeigts, tad Īslandes eh, pilsoņiem būs jāizsaka savs viedoklis referendumā. Tas jau ir paredzēts. Īslandieši jau ir padomājuši par šādu risinājumu. Tālāk, kas attiecas uz finanšu uzraudzību un to, ka tai būtu jābūt prioritātei Īslandē, jā, tam es pilnībā varu piekrist. Un kas attiecas uz EFTA, tad te ziņojums jau ir ticis izstrādāts. Tajā brīdī, kad tiks saņemta vēstule pagājušajā nedēļā, bet es iesniegšu arī grozījumu par šo jautājumu. Es esmu piefiksējis šo jautājumu, tad, tad eh, ziņojums tika sagatavots tajā brīdī, kad šī vēstule tika publiskota. Tāpat arī es piekrītu Sargentīnai kundzei par to, ka mums daudz būtu jāmācās no Islandes piemēra. Jā, jau atbildēju arī par referendumu. Paldies uh, Tanakungam par komentāriem. Uh, Un kas attiecas uz termiņiem, lai atrisinātu divpusējos jautājumus, es nezinu, vai ir nepieciešams šāds īpašs termiņš. Nesaskaņas starp Īslandu un Lielbritāniju un starp Īslandi un Nīderlandi tiks atrisināts pavisam ātri, un es esmu pārliecināts, ka tam nebūs nepieciešams pat gads. Noteikti risinājums tiks rasts daudz ātrāk, nekā mēs domājam. Un esmu pārliecināts, ka šis jautājums nekādā veidā nemetīs ēnu uz sarunu procesu par Islandes iestāšanos. Paldies! Paldies! Tādējādi mēs varam no, noslēgt šo darba kārtības punktu un pievērsīsimies eh, piektajam darba kārtības punktam atpakaļ uzņemšanas nolīgums starp Eiropas Savienību un Pakistānu. Eh, Kīls Nielsens kundze ir eh, referente no zaļo grupas un es došu viņai uzreiz vārdu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī būs trešā reize, kad mēs diskutējam par šo jautājumu, kas ir ļoti aktuāls. Uh, jo Eiropas Savienības Pakistānas samits notiek apmēram šajā laikā. Tika iesniegts tikai viens grozījums, to iesniedz Prēdiskums, un to es vēlētos komentēt pavisam īsi, sakot, ka argumenti, kas pamato šo grozījumu, man nepārliecina. Te teikts, ka teikts, ka šis te, ka šī vienošanās, kā, Kārlietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo pilsoņu brīvību, lieslietu un iekšlietu komiteju priekšlikumu apstiprināt. Es uzskatu, ka jebkuri cilvēktiesību pārkāpumi, kurus mēs konstatēsim, nekādā veidā neietekmēs. Un tāpēc es, eh, neesmu pār, es tiešām neesmu pārliecināta, Dan pred, eh, Prediskungs, ka ir nepieciešams jūsu grozījums. Iepriekšējā plenārsēdē Strasbūrā es dzirdēju, ka tas izskanēja no daudziem kolēģiem zālē, proti kolēģi neapmierinātība ar to, ka netiek ievērots tiesības Pakistānā sieviešu, etnisko minoritāšu un citu iedzīvotāju grupu tiesības. Es pilnībā piekrītu kolēģu paustajām bažām arī attiecībā uz nāves sodu un konvencijas un Ženēvas konvencijas neievērošanu, tātad konvencijas par bēgļu statusu. Es tāpat arī uzskatu, ka šī vienošanās nav pieņemama. Es tiešām uzskatu, ka to ir iespējams uzlabot un tā būtu jāuzlabo. Es tāpat arī esmu dzirdējis, ka iepriekšējās vienošanās jeb nolīgumi nav tikuši izvērtēti un ir nepieciešams eh, veikt izvērtēšanu pirms mēs pieņemam, vienojamies par jaunu nolīgumu, un es uzskatu, ka šo nolīgumu mēs noteikti varam uzlabot. Ir ļoti daudz jautājumu, kas vēl nav tikuši atrisināti, kas attiecas uz šī nolīguma eh, stāšanos spēkā termiņiem, arī tāpat eh, jauktās komitejas lomu un afgāņu statusu. Tātad tie visi ir jautājumi, kas šobrīd, kuros šobrīd vēl nav rasts risinājums. Komisija un Malmstrēms kundze noteikti vēl var uzlabot šo nolīgumu. Es uzskatu, ka tas ir pilnībā iespējams un mūsu parlamentam, kas eh, rīkojās drosmīgi noraidot SWIFT nolīgumu, mūsu parlamentam būtu jārīkojas tikpat drosmīgi attiecībā uz uh, Pakistāņiem un Afgāņiem. Es domāju, ka mūsu parlamentam ir vēsturiski iespēja, jo mēs pirmo reizi paužam savu viedokli par nolīgumu par atpakaļ uzņemšanu, es domāju, ka mums nevajadzētu palaist garām šo iespēju, lai uzsvērtu to, cik mums svarīgs ir cilvēktiesības un cik mums ir svarīgi, lai šis nolīgums būtu savādāks nekā iepriekšējiem, lai tas būtu labāks nekā iepriekšējie. Tātad mums ir nepieciešams, zinām, konsekvents savā rīcībā. Jā, bieži vien tiek teikts, ka Pakistāna nav sliktāka kā citas un tā tālāk un tā joprojām. Es neuzsvaru īpaši Pakistānas uh, jautājumu, bet nolīgums, pie kur mēs strādājam, ir ar Pakistānu, tikpat labi tas varēja būt arī uh, cits nolīgums, pie kur mēs strādātu kā pie pirmā pēc Lisabonas līguma stāšanās spēkā, un mums ir jāizmanto šī iespēja, lai uzlabotu nolīgumu. Šajā kontekstā es arī aicinu noraidīt šo nolīgumu, kas mūsuprāt nav pieņemams. Ar prieku uzklausīšu jūs komentārus. Allora, prima il collega Preda e poi. Pirmais izteiksies Predas kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Iepriekšējā mūsu komitejas sanāksmē es jau minēju tos iemeslus, kur dēļ es uzskatu, ka parlamentam būtu jāpieņem šis dokuments. Es kopā ar Štraserkungu iesniedzu grozījumu Mūsu pamatojumā ir atspokļot arī EPP grupas nostāja. Mēs uzskatām, ka ir ļoti svarīgi izveidot skaidru juridisko ietvaru sadarbībai jautājumos par atpakaļ uzņemšanu ar Pakistānu. Mums ir ļoti svarīgi eh, panākt skaidru juridisko saturu. No otras puses, Es uzskatu, ka ja mēs izvirzām priekšnoteikumus šī nolīguma noslēgšanai, pieprasot uh, veikt izvērtēšanu par iepriekšējiem nolīgumiem, tad šāda prasība nav pamatota. Komisija jau ir apņēmusies veikt šādu izvērtēšanu, mēs nevaram iekļaut šeit šādu prasību. Kas attiecas uz pašu nolīgumu? tad tā ir iespēja izvirzīt uh, priekšplānā prasības attiec, attiec, attiecībā uz uh, cilvēktiesību ievērošanu, un pat ja Pakistāna neievēro Ženēvas konvenciju, Eiropas Savienībā ir jāievēro cilvēktiesību normas, un uh, principā atpakaļ uzņemšanas jomā. Dalībvalstīm ir jāievēro noteikumi cilvēktiesību jomā. Tālāk, kas attiecas uz to, ka Eiropas parlaments nepiedalās eh, jauktajā komitejā par atpakaļ uzņemšanu, jāsaka, ka šis dokuments tika sagatavots pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Un parlamenta iesaistīšana saskaņā ar jaunā līguma noteikumiem ir vēlama nākotnē, bet tas nenozīmē, ka mums būtu jānoraida šis nolīgums, par kuru uh, Sarunas eh, tika noslēgts pirms līguma stāšanās spēkā, pirms līg, eh, Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tātad es aicinu jūs balsot par manu grozījumu, lai neliektu Eiropas kopienai un Pakistānai nepieciešamo ietvaru sadar sadarbībai. Tas ir jautājums, par kur mēs ilgstoši esam diskutējuši un veduši sarunas. Jā, mēs tik tiešām varētu panākt vairāk um, garantiju cilvēktiesību ievērošanā, bet mums nevajadzētu pilnībā noraidīt šo iespēju sadarboties ar šo valsti. Tāds ir mans politiskās grupas viedoklis. Paldies! Lūzīngas kundze. Lielas paldies! Ko eh, NGL politiskās grupas eh, pārstāves esmu un kādā citā šīs komitejas sēdē es eh, jau runāju par atsevišķiem punktiem šajā ziņojumā. Es eh, varu Kils Nielsens kundzē piekrist dažos jautājumos, ko viņš šodien arī prezentēja. Es domāju, ka mums vajadzētu izmantot šo izdevību eh, steidzīgi tematizēt visus cilvēktiesību jautājumus attiecībā uz bēgļiem. Vēlētos arī norādīt uz eh, to, ka um, Amnesty International un arī citas palīdzības organizācijas ļoti skaidri ir kritizējušas eh, šo nolīgumu un ir pat brīdinājušas eh, par šādu nolīgumu slēgšanu. Es domāju, ka tieši tāpēc mm, mums vajadzētu prēdas grozījumus noraidīt un kopumā arī noraidīt visu šo nolīgumu. Tādi būtu mani komentāri. Di conclusione al relatore. Un dod vārdu referentei. Le, je pense que la... Jā, paldies. Es uzskatu, ka partnerības un sadarbības nolīgums, kas ir spēkā eh, kopš 2004. gada, darbojas un uz to neatiec tas jautājums, pie kur mēs strādājam šodien. Jo īpaši tāpēc, ka sadarbība ar starptautisko kopienu cīņā pret uh, terorismu ir izveidot tā darbojas un nevajadzētu to apstrīdēt. Tā tad ir līguma, ir vienošanās, kas darbojas un par tiem nevajadzētu runāt šobrīd. Es esmu pārliecināta, ka ir jāuzlabo šis nolīgums. Es eh, tik tiešām ceru, ka kolēģi to arī paveiks. Mums ir nepieciešams vairāk aizsargāt cilvēktiesības. Jūs sakat, ka cilvēktiesības tiek aizsargātas šī nolīguma ietvaros, bet es uzskatu, ka nevalstiskās organizācijas to ir minējušas, ka viņām nav nekādas teikšanas šajā jomā. Lai par to pārliecinātos, pietiek vien iepazīties ar Eiropas uh, cilvēktiesību uh, aģentūras ziņojumu, kas tika publicēts 7. maijā šajā gadā, kurā ir teikts, ka nevalstiskās organizācijas nesaņem nekādu uh, valdības atbalstu, tās nav pietiekami neatkarīgas un tām nav tiesība izskatīt individuālas sūdzības. Saskaņā ar šo ziņojumu tikai desmit eh, šīs valsts aģentūras varētu tikt uzskatīts par pieņemamām. Nacionālās iestādes, kas um, aizsargā personu datus 27 dalībvalstīs nesaņem pienācīgo informāciju un 11 dalībvalstīs tās uh, nevar īstenot pienākums, kurš tām būtu jāīsteno. Un jūs varat iedomāties, kādas milzīgas grūtības tas rada, lai nodrošinātu imigrantu tiesības. Tātad Šajā ziņojumā un citos pavisam skaidri ir minēts, kas ir atbildīgs abās pusēs, gan Eiropas pusē, gan Pakistānas pusē par to, lai garantētu atpa atpakaļ nosūtīto personu tiesības. Tas man būtu piebilstams jo īpaši kolēģim Brētiskungam. Varu jums pavēstīt, ka balsosim 16.30 uh, šo pēcpusdienu. Varbūt komisija ir kas sakāms. Šķiet, ka komisijai nav nekā ko teikt, viss ir noskaidrots. Liels paldies par jūsu sadarbību. Tas nozīmē, ka tagad mums būs maza pauze līdz 11.30. Aki. Prego allora, signor. Eh. Nē, tomēr komisijai bija kas sakāms. Jā, liels paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu to, eh, cik ļoti šis nolīgums ir svarīgs, lai cīnītos pret nelegālo imigrāciju Eiropas Savienībā. Ļoti liels skaits nelegālo imigrantu, kur izcelsmes valsts ir Pakistāna, uh, Un pēc ļoti garām sarunām mēs saņēmām mandātu 2000. gadā. Mēs uzskatām, ka šajās sarunās mums ir izdevies panākt līdzsvarotu rezultātu. Mēs vēlētos atgādināt deputātiem par šī nolīguma reģionālo nozīmīgumu. Ir jāatcerās par Eiropas Savienības sadarbību cīņā pret nelegālo imigrāciju ar citām valstīm, it īpaši ir jāatcerās par sarunām ar Turciju. Šī nolīguma mērķis ir pastiprināt sadarbību starp administrācijām mm, saņemošajās un nosūtošajās valstīs, tā lai atpakaļ uzņemšanas process būtu ātrāks. Šis nolīgums ir administratīvs instruments. Tas nav saistīts ar personu statusu jautājumiem vai par eh, personas tiesībām. Individu tiesības tiek apskatītas citos normatīvos aktos. Mēs pilnībā atzīstam, ka šis dokuments ir sensitīvs Mēs arī novērtojam to, ka eh, cilvēktiesību jautājumi būtu jāizskata. Taču mēs vēlētos atgādināt, ka ir vairākas valstis, ko ļoti ietekmē nelegālie imigranti no Pakistānas, kas iebrauc Eiropas Savienībā ar cilvēktirdzniecības darboņu palīdzību. Tieši šie uh, eh, cilvēktirdzniecības tirgoņi ir tie, kas uh, saņemtu signālu no Eiropas parlamenta, ja šis nolīgums vēl ar vienu netiktu pieņemts. Mēs eh, turpināsim informēt Eiropas parlamentu par šo un arī citiem atpakaļ uzņemšanas eh, līgumiem. Darīsim to saskaņā ar līgumiem. Un mēs gribētu jūs aicināt eh, piekrist tam, ka šis nolīgums tiek noslēgts. Mēs pavadījām ļoti daudz laika, lai vestu sarunas par šo nolīgumu, un tas prasīs arī laiku īstenošanai. Liels paldies!